visiem! Labrīt, komisāra kungs, kolēģi! Sēdi pasludinu par atklātu. Pirmais punkts darba kārtībā ir Vosa kunga ziņojums par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgu. Pirms dodu vārdu mūsu ziņojuma autoram. Uh, lūdzu atcerieties, ka šīs debatas ir svarīgi, ļoti svarīgas, īpaši svarīgas un nozīmīgas, bet lūdzu ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku, lai mēs varam atvēlēt arī brīvā mikrofona procedūru tiem kolēģiem, kuri nav iekļaut runātāju sarakstā. Un tagad dodu vārdu Vosa kungam, jums četras minūtes, lūdzu. Dank, Frau. Paldies, priekšsēdētāji, godātie dāmas un kungi, kolēģi, vienam ļoti svarīgā jautājumā, cik tālu mēs varam uh, piemērot uh, īpašuma tiesību jēdzienu digitālā pasaulē un to, uh, šo īpašumu aizsargāt un kam piedar šīs īpašuma tiesības, vai mēs varam uh, radīt tādu regulējumu digitālā tirgu, lai īpašnieki netiktu apzakti. Un mums šis jautājums ir bija jārisina un jāsabalansē no vienas puses uh, vārda uh, pārliecības brīvība un otras puses cīņa pret uh, īpašumā nozakšanu un es zinu, ka visa šī diskusija koncentrējas uz 13 pantu, bet es gribētu runāt arī par citu citu saturu, kas ir ierakstīts šajā direktīvā. Tātad mums ir moderns uh, uh, risinājums attiecībā uz uh, tekstizraci un datizraci un pasaules mērogā tas ir uh, pirmais mēģinājums iet uh, šajā virzienā. 12. pantā esam radījuši iespēju uh, piemērot uh, uh, Eiropas Savienības uh, tiesas nolēmumu attiecībā uh, uz uh, grāmatu izdevēju tiesību uh, aizsardzību atsevišķās valstīs un 14. pantā mēs uh, dodam radošām personām veidot labākas attiecības ar tiesību īpašniekiem, producentiem un uh, zīmoliem, un šeit ir iespējas uzlabot šīs attiecības radītas 11. pantā. Uh, preses izdevumiem uh, arī izdevējiem nodrošināt labāku tiesību aizsardzību. Uh, par uh, š, uh, izdevēju rokās uh, paliek tas, kā viņš šīs tiesības izmanto, bet attiecībās ar platformām, jo internetā ir pēdējo la gadu laikā bijusi tāda attīstība attīstība, ka viss ir pieejams un izmantojams bez maksas, un tagad izdevējiem būs iespēja situāciju uzlabot. Un es gribētu arī norādīt, ka mēs esam izveidojuši definīciju, ka 13. pantā Uh, ir runa par platformām, uh, kuras uh, izmanto īpašumu un uh, uh, gūst lielu peļņu. Un uh, uh, platformām, kuras uh, nodrošina uh, uh, satura ielādes iespējas, ir arī jāuzņemas atbildība par autortiesību respektēšanu, un par to ir runa. Mēs esam izveidojuši labu pamatu, lai uh, Uh, virzītos uz priekšu šai jomā, un tas ir pareizais ceļš, kas ir izvirzīts, lai panāktu uh, līdzsvaru starp īpašumtiesībām un vārda brīvību digitālajā pasaulē. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad es došu vārdu iekšējā tirgu un uh, patērētāja tiesība aizsardzības uh, priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kundze. Komisāra kungs, eh, runājot par autortiesībām digitālajā ekonomikā, šīs tiesības ir nepieciešama. Šī direktīva atrunā galvenos pamatprincipus, ko Eiropas parlaments jau vairāk kārt šo gadu laikā ir atrunājis īpaši runājot par platformu atbildību, labāks līdzsvers arī ar ekonomisko uh, uzņēmēju vidu, arī plašsaziņu līdzekļu centieni pēdējo dienu laikā mēģināja novērst uzmanību no galveniem šiem jautājumiem. Ne direktīvā mēs neierobežojam tiešsaisti un ne e, ieviešam cenzūru, nebū, nebūs nekāda ietekma uz MVU, nav arī runa par e, kaut kādu zināšanu ierobežošanu. Uh, Šajās dienās dzirdēt daudz viltus ziņas, bet mēs zinām, ka aiz šīm ziņām stā, stāv ļoti konkrētas intereses, kur ir cilvēki, kas vēlas, lai, internet, lai internets būtu nereglamentēta vīde, kur labumu gūs tikai lielie uzņēmumi. Taču Tas ir ļoti svarīgs kultūras mugurkauls un liela arī mūsu ekonomikas daļa. Paldies! Paldies, un tagad es došu vārdu uh, komisārai Gabrielai. Paldies, priekšsēdētāji. Um, Gudētie referendāms kungi deputāti, ļaujiet man vispirms pateikties jums par konstruktīvajām debatēm, kādas esam noturējuši pēdējo divu ar pusgadu laikā. Šī direktīva par autortiesībām ir ļoti svarīgs mūsu uh, vienotā digitālā tirgus stratēģijas elements. Tādējādi arī Eiropas komisijā esam ļoti apmierināti redzēt, ka pagaidus politiskā vienošanās par šo svarīgo dosjē ir panākta. Godātie deputāti, šis ir izšķirīgs brīdis Eiropas kultūrai, mūsu digitālai ekonomikai kā arī mūsu Eiropas vērtību aizstāvībai. Jaunā direktīva par autortiesībām ļaus arī sasniegt mūsu kopīgu mērķi, proti piemērot autortiesības 21. gadsimta prasībām. Šajā direktīvā ir atrunāts arī tas, kādas ir mūsu Eiropas vērtības, vai te runa par žurnālistiem, autoriem, māksliniekiem, filmu mūziku producentiem un tā tālāk tā joprojām. Direktīva palīdzēs arī presēji, arī mūsu radošajām industrijām Tā arī stiprinās mākslīgo inteliģenci un padarīs Eiropas kultūras mantojumu vieglāk pieejamu mūsu līdzpilsoņiem. Visbeidzot, pirmo reizi Eiropas Savienības likumdošanas vēsturē arī individuālie uh, eh, radošo saturu radītāji varēs baudīt specifiskus noteikumus, kas arī stiprinās viņu sarunu pozīcijas un ļaus uh, iegūt uh, godīgu un taisnīgu atlīdzību. Godātie dāmas, kungi deputāti, visi šie autori uz mums raugās un gaida no Eiropas Savienības, lai tā atturētu savus solījumus, labāk bruņot. Mūsu radošo industriju nozīmē iedzīvināt mūsu kultūru, labāk arī atbalstīt žurnālistus, nozīmē ja, e, darīt dzīvi mūsu demokrātiju. Mēs uzskatām, ka politiskās vienošanās teksts, kas ir jūsu priekšā, ir līdzsvarots, bet arī ambiciozs Šajā tekstā tiek samierināt dažādas intereses. Eh, radošās uh, profesiju pārstāvji un citi tiesību turētāji saņems vienlīdzīgu atlīdzību, arī pakalpojumu sniedzēji un viņa funkcijas būs arī līdzsvarotas, arī jo vārda brīvība ir aizsargāta. Un visbeidzot, ļaujiet man arī sacīt, ka Eiropas komisija publicēs deklarāciju par eh, arī sporta notikumu organizācijām. Uh, Un tas arī šīs deklarācijas teksts tiks pievienots direktīvai un uh, likumdošanas rezolūcijai. Lūk, esmu ļoti priecīga dzirdēt jūsu viedokli. Un no sirds tiešām ceru, ka atbalstot šo direktīvu par autortiesībām, ka mēs tādējādi vēlreiz nosūtīsim spēcīgu vēstījumu mūsu radošiem industrijām, autoriem par mūsu vērtībām. Paldies! Thank you. Paldies komisārei, un tagad es dodu vārdu uz vienu minūtu Krasnodemska kungām ITRE komitejas vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Šī direktīva par autortiesībām digitālajā tirgu ir nepieciešama. Es domāju, to mēs visi apzināmies. Un eh, risinājums, eh, kad um, tiks izstrādāta sākumā, vairs nav aktuāla. Un tagad uh, ir izmainījusies tiesiskā situācija, un tāpat mēs redzam, ka ļoti bieži attiecības digitālajā tirgu nav pietiekami drošas. Šī direktīva ir kļuvusi par eh, manipulāciju un cīņu uh, instrumentu lielo korporāciju un gigantu rokās. Tā tiek izmantota abās barikāžu pusēs. Eh, gan to izmanto gan preses koncerni, gan uh, lielie um, interneta giganti un tā tiek izmantota uh, PR um, mērķiem, um, nevis um, uh, nu, iepriekš iecerētā uh, mērķa sasniegšanai. Tāpat esam piemirsuši, kas ir šīs direktīvas adresāti. Mēs taču šeit runājam par zinātniekiem, pētniekiem. Viņi gaida šo direktīvu, lai varētu aizsargāt savas tiesības. Šīs direktīvas pieņemšana ir kritiski svarīga un uh, Eiropas uh, parlamentam, um, es domāju, vajadzētu izdarīt uh, vēl nākamajā sasaukumā. Paldies! Un tagad kultūras un izglītības komitejas vārdā Žilokungs, vienu minūtu. Oui, merci, Pateicos priekšsētājs kundze. Visi ir pateikts par šī teksta priekšrocībām. Es eh, ilgi šeit nekavēšos. Uzskatu, ka te ir viens jautājums. Tad, ko nozīmē šis balsojums Eiropai? Eiropa ir uh, digitālās uh, regulējuma avangardā. Uh, un mēs esam tiešām pāraugs eh, globālā līmenī. Šodien izvēle ir ļoti skaidra, vai nu mēs uh, apstiprinām, nostiprinām šo līderības pozīciju, vai arī atsal, atsakāmies no tā. Mēs zinām, ka uh, Trilogā mēs arī varējām vienoties, un sabotēt šo vienošanos nozīmē uh, kalpotu GAFA interesēm. Tas tikai par viņiem nāks par labu, tas nenāks par labu nec autoriem, nec MBU, nec pilsoņiem, bet tikai GAFA uzņēmumiem. Šodien pilsoņi vēlas tādu tiešsaisti, kas būtu taisnīga, kur platformas uzņemas atbildību, kur uh, autori saņem atlīdzību un arī ikdienas uh, tiešsaistes izmantošana tiek aizsargāta. Tas ir arī šajā tekstā un šajā Uh, pusdienas laikā mēs balsosim, un tad būs viens tikai jautājums, vai platformas ir atbildīgas vai nē sabiedrības priekšā. Šis ir vienīgais jautājums, uz ko būs jāatbild kolēģiem. Un uh, mana nostāja ir būt kopā ar Eiropiešiem atbildi ir ļoti skaidra. Now, one minute, Ms. Paldies, tagad Bonīkungs vienu minūtu uh, pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. 13. pāns jau no sākuma radīja bāžas un tādēļ bija nepieciešams kompromiss starp autoru, eh, platformas lietotu un lietotāju interesēm. Un šeit mēs nerunājam uh, tikai uh, par uh, žurnālistiem, uh, bet mēs šeit runājam par miljoniem, kurus ietekmē uh, šī uh, direktīva. Uh, un ir ļoti svarīgi, lai e, visi e, darbi, e, kas tiek apgrozīti tirgu, tiktu realizēti atbilstoši licences noteikumiem. Bez tam ir ļoti svarīgi, ir, lai uh, būtu nepieciešamās ierīces, uh, kas var nodrošināt uh, mašīnu lasīšanas funkciju, atpazīstot pieņemamu saturu un nepieņemamu saturu digitālajā gadsimtā cenzūra ir kļūda, eh, ka, kam ir mm, milzīgas sekas, un es aicinu svītrot 13. Eh, pāntu patreiz, eh, bet vēlos pateikties Akselam par izcilu paveikto darbu. Paldies! Kolēģi! Es eh, biju nedaudz elastīga eh, dodot eh, vārdus referentiem un komiteju pārstāvjiem, bet tagad strikti ievērošu uzstāšanās laiku Švabodas kungs vienu minūte. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Eiropas Savienībā ir nepieciešama autortiesību reforma. Mums ir nepieciešams atrast līdzsvaru starp lietotāju um, un platformas uh, turētāju um, interesēm un autoru interesēm. Šis priekšlikums par autortiesībām iezīmē jaunu tendenci. Tas ir aizsargāt eh, radošumu, aizsargāt kultūras mantojumu, un man ir liels prieks, ka šeit tiek ņemts eh, vērā arī uh, izdevēju tiesības, um, bet ir svarīgi arī cīnīties pret parazītiem, pret tām platformām, kas zog radošo saturu ja runājam par interneta cenzūru, ja mēs neļautu talantīgiem autoriem un māksliniekiem uh, gūt uh, peļņu uh, no uh, sava radošā darba, tad uh, tā būtu cenzūra. Un Es domāju, ka mums ir jādomā par tādu cenzūru, uh, kas um, drīzāk atbalsta šo radošo potenciālu. Un es esmu mm, apmierināts ar uh, trialogu iznākumu. Paldies! Paldies, Geringa de Onderbergs kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējos divos gados esam dzirdējuši dažādas 13. panta versijas, bet tagad ir skaidrs, ka šis jaunais teksts izmainīs internetu, kādu to līdz šim pazinām, mums e, visiem ir viens mērķis prātā - palīdzēt autoriem un izpildītājiem, lai atrastu līdzsvaru starp visu šajā procesā iesaistīto pušu interesēm un tiesībām. Un tagad vienīgā e, izēja ir svītrot 13. pāntu. Tas ir e, minimālais, kas ir nepieciešams, lai mūsu pilsoņi un uzņēmumi varētu atbilstoši īstenot savas tiesības. Eiropas Savienības parlaments vajad, mums vajad, bija iecerēta E, izslēgt MVU no 13. panta darbības jomas. Diemžēl tas tā vairs nav, līdz ar to viņiem nāksies maksāt uh, par e, dārgām uh, modernām tehnoloģijām, tādējādi barojot un atbalstot tikai ASV gigantus. Mums ir jādara uh, viss, lai. Um, Um, mēs uh, varētu aizsargāt uh, šādu MVU uh, tiesības. Paldies! Priekšsētāji pārtrauc runātāji. Zilās kartītes jautājums no Rodas kunga. Bet Rodas kungs, jums ir runāšanas laiks, tā kā varbūt jūs varētu izteikt šo jautājumu vai šo viedokli uzstāšanās laikā. Tagad dodu vārdu Karima kungam pusotra minūte, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, vēlos apsveikt Akselu par ļoti labi paveikto darbu. Kolēģi, Mana prioritāte vienmēr ir bijusi, lai tiesību turētāji un eh, radošie cilvēki varētu turpināt darboties šajā radošajā industrijā, izmantojot savas ekskluzīvās tiesības. Tas bija ļoti svarīgi, ņemot vērā jaunos biznesa modeļus un platformas, kas ir novedis pie eh, negodīgiem spēles noteikumiem. Saruna process nebija viegls, bet es esmu apmierināts, ka mans personiskais mērķis tika sasniegts un ka nepieciešamie tiesiskā tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir. Es atbalstīšu um, rezultātu šodien balsojot, ņemot vērā būtiskos uzlabojums tekstā, piemēram, um, datizrāce un tekstizrāce būs, nepie, uh, būs iespējama. 11. Uh, pāns tika pilnveidots sarunu procesā, lai uh, izdevēja uh, nozari, izdevēja industrija būtu nodrošināta. Un tāpat arī uh, Tas attiecas, piemēram, uz maziem citātiem un vārdiem, eh, kas eh, tiek izplatīti internetā. Un eh, visbeidzot, ir vairāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas neļauj nelikumīgi gūt peļņu, izmantojot citu radītu saturu. Un tāpat ir eh, nodrošināta arī vajadzīgā elastība dalību valstīm un nebūs vispārīga lietotāju uzraudzība vai monitorings. Tā kā par spīti tam, ka vairākas platformas cenšas sabiedrību pārliecināt par pretējo, tas tā nebūs. Te mums ir jārunā par dezinformāciju un parlamentam ir jās, jāstājas pret šādu nepatiesu ziņu izplatīšanu. Paldies! Roda kungs, jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Yes, jā, priekšsētājs kundze, jā, jo es uzskatu, ka ir absurdi, ka jūs liedzat debates, jo visa pasaule mūs šodien vēro, un e, tad cilvēki nāk uz uh, plenāru sēdi, uh, nolasa savas mājās sagatavotās runas, bet nav debašu par šādu svarīgu tēmu, jo jūs liedzat izvērst šādas debates. Es nedomāju, ka tas ir viedi, gudri, nec arī taisnīgi. Es piekrītu. Saka priekšsēdētāji, es saprotu, ka cilvēki šajā zālē ir arī ieradušies, kuri nav iekļaut runātāju sarakstā. Uh, Un, diemžēl, ņemot vērā ierobežoto laiku šīm debatēm, um, man ir um, jāievieš zinām disciplīna. Um, protams, ja jūs vēlties, mēs varam debatas paildzināt, bet mums varētu būt zināmas problēmas ar um, atbalstošajiem dienestiem šajā sakarā. Bet es ņēmu vērā jūsu uh, komentāru. Kavads kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt ir vēsturisks uh, brīdis, jo pirmo reizi veselā kontinentā parlaments cenšas panākt līdzsvaru starp uh, GAFA lieliem uh, mediju uzņēmumiem un tiem, kuri patiesībā nodrošina viņu pastāvēšanu, tad presi un radošām personām 7 eh, miljoni 200 tūkstoši eh, personu, kas strādā Eiropā, saskaras ar netaisnību finanšu ziņā bet uh, tas ir vēl nopietnāk un varbūt pat bīstami, jo preses uh, industrija sāk sabrukt un neviens nespēja šeit neko palīdzēt, bet prese ir demokrātijas pamats, kad vairs nebūs brīvās preses kad vairs uh, nebūs neviena žurnālista ne Wikipēdijā, ne YouTube, ne Google. Informācijas vairs nebūs, būs tikai baumas, ar ko mēs arī saskaramies jau pēdējo mēnešu laikā. Šis tiesību akts ir vienīgā iespēja radošām personām, uh, preses izdevumiem, žurnālistiem. Uh, panākt līdzsvaru maiņu sev par labu, nodrošinot savu pastāvēšanu nākotnē. Un tādēļ mums vajadzētu balsot blokā, noraidot visus grozījumus šim tiesību aktām, jo tas ir tikai pirmais solis, un lai atjaunot līdzsvaru, būs jāspēr vēl citi soļi uz priekšu. Mums tagad te runā par filtrēšanu, cenzūru, Wikipēdiju bet Wikipēdija ir aizsargāta šajā uh, tiesību aktā. Šeit nav ne cenzūras, ne filtrēšanas. Bet kādēļ tas viss šeit izskan, jo 15 gadu laikā, kopš es esmu parlamenta deputāts, mūs šeit uh, bombārdē ar dažādiem pārmetumiem, un to dara finanšu mastodonti, kuri vēlas visu kontrolēt. Un tādēļ mums ir jābalso par šo tiesību aktu bez grozījumiem, jo pretējā gadījumā sak, eh, sekas būs ļoti nopietnas visai Eiropas Savienībai. Sorry, colleagues. Es atvainojos, kolēģi, vēlos tikai pateikt, ka man jau ir pieteikšies uh, eh, 12 runātāji brīvajam mikrofonam. Uh, Rēdas kundze, lūdzu. Dāmas un kungi, drīs lietas šajās debatēs par autortiesībām ir bezprecedenta. Pirmkārt, 200 tūkstoši cilvēku šajā nedēļas nogalē demonstrēja pret šo reformu. Pieci miljoni ir parakstījuši līgu, lūgumrakstu pret augšu pielādes filtru. Nekad šādi protesti nav bijuši pret Eiropas Savienības direktīvu. Uh, Otrakārt, nekad šos protestus parlaments nav tā ignorējis. Jau kopš pagājušās vasaras vēlētāji ir pakļauti milzīgai dezinformācijas kampaņai. Jebkura kritiska balss saņēma apvainojumus. Un, uh, Deputāti kā Kavada apgalvo, ka visus ēpastus ir sūtījuši roboti. Uh, un uh, dele, CDO delegācijas vadītājs Kaspāri apgalvoja, ka demonstrantiem esot maksāts. Kaut gan visus šos apgalvojumus var ļoti viegli atspēkot. Uh, to, šis visus uh, baumas izplata atsevišķas lobiju grupas, kuras grib šo reformu izmantot, savu, lai gūtu peļņu. Un Eh, kaut arī visā pasaulē bija redzamas reportāžas par plašām demonstrācijām, eh, ir vēl tādi, kas uzskata, ka to visu ir organizējusi Amerika un viņi ir kļuvuši imūni pret jebkādiem argumentiem un pat pret uh, uh, Vācijas, pārla, Vācijas datu sargu vai ANO īpašā ziņotāja viedokli. Uh, Turklāt ne CDU, ne SPD neuzskata, ka šī reforma būtu pamatota un arī negrib uzņemties politisku atbildību par filtru ieviešanu 13. pantā, bet tomēr federārā valdība tomēr atbalstīs šo reformu. Priekšsēdētājs kundze, es aicinu kolēģus ļaut man izteikties. Reidas kundze uh, runā šobrīd. Lūdzu, cieniet eh, runātāju. Reidas kundze, jūs varat turpināt neviens federālajā valdībā ne, negrib uzņemties atbildību par augšu pielādes filtru, pat ne kanclere Merkele, un tomēr tas uh, tiks atbalstīts. Un kopš vakardienas mēs zinām, kādēļ tas tā ir, jo ir panākta vienošanās starp Vāciju un Franciju. Ja Vācija piekrīt šim filtram, tad uh, Francija piekritīs uh, Nord Stream uh, gāzes vadam. Das Tragischste an diesem. Un priekšsēdētāji saka, es atvainojos. Uh, kolēģi, lūdzu, ļaujiet runāt Rēdas kundzei. Tātad Tra traģiskākais šajā situācijā ir tas, ka jaunā paudze, kas šogad pirmo reizi piedarīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās, tagad redz, ka protestiem nav nekādas nozīmes, ka politika ir mēli un ka netiek uzklausīti pamatoti argumenti, ja runa par ģeopolitiskām interesēm. Šī bezspēcība viņu, paliks viņiem atmiņā uz ilgu laiku. Un tā, kolēģi, mēs nedrīkstam veidot politiku. Šīs direktīvu nevar pieņemt bez grozījumiem, jo tas sagraus veselas paudzes uzticību politikai un šim uh, parlamentam. Un tādēļ es aicinu noraidīt 11. un 13. pantu. Mr. Kaspari kas pārīkungam ir jautājums. Vai jūs akceptēsiet Rēdas kundze? Jā. Godātā kolēģe Rēda, ja es pareizi sapratu, jūs man apsūdzējāt, ka es esot nosaucis demonstrantus par pērkamiem. Ja tas tā ir, tad es gribu skaidri paziņot un atkārtot to, ko es esmu teicis un mani citēt precīzi un nepieļauj nepareizi interpretāciju. Es teicu, ir e, centieni arī uzpērkot demonstrantus ietekmēt e, Eiropas Savienības lēmumus. Es šeit nerunāju par tūkstošiem cilvēku. Es vienmēr esmu aizstāvējis demokrātiju, bet ir, ja uh, Eh, Frankfurter Allgemeine Zeitung runātājs tiek pārtraukts. Kaspārī, Kaspārī kungs, jūsu rīcībā bija 30 sekundes, jūs pateicāt, ko vēlējāties teikt, tagad Rēdas kundzei būs iespēja atbildēt. Noteikumi ir tādi, ka jums jautājumu uzdošanai ir tikai 30 sekundes, un tagad Rēdas kundze atbildēs, jo Kaspārī kungs, jūs jau pats teicāt, ka esat apgalvojis, ka atsevišķi deputāti bija uzpirkt, eh, es atvainojos, demonstranti bija uzpirkti. Par 450 eiro jūs runājāt. Cilvēku tiesību organizācija Edrī bija šo summu paredzējis brīvprātīgiem, lai viņi varētu doties uz Briseli un demonstrēt. Un uh, nevar jau prasīt, lai šie cilvēki varētu paši apmaksāt savus ceļošanas izdevumus. Tie nebija uzpirkti demonstranti. Vai jūs vēlaties runāt par procedūru? Es gribētu atrisināt uh, to šādi. Jums ir viena minūte uzstāšanās laiks, vai gribat to izmantot šobrīd, lai uzdotu jautājumu? Okay. Labi. Jūs man neļaujat uzdot jautājumu, bet viņa melo plenārs sēdē. Tas ir absurdi. Es dzirdu, ko jūs sakāt, bet jūs mikrofons nav ieslēgts. Lūdzu, apsēdieties šobrīd. Es cenšos nodrošināt to, ka deputāti, kuri nāk uz uh, sēdi saulaicīgi un piesakās brīvā mikrofona debatēs, uh, uh, tiek iekļauts sarakstā. Un Rezes kundze, es gribētu jautāt, vai jūs piekrītat atbildēt uz Rodas kunga uzdoto jautājumu. 30 sekundes Rodas kungam. Paldies! Es gribu vaicāt, kur ir šis augšuplādes filtrs, Rēdes kundze? Kur tas ir? Visām konkrēti tekstā, kur tas ir, lūdzu atbildiet. Jūs rīcībā 30 sekundes. Jā, godātais Strodes kungs šeit ir rakstīts, ka platformām ir jāliedz iespēja augšop ielādēt noteiktu veida saturu. Pretējā gadījumā tās nesaņems nekā licences, un tas ir skaidri ierakstīts tekstā. Please, colleagues, I now give... Lūdzu, kolēģi, tagad Maštalkas kungam vārds pusotra minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Šodienas plenārsēdē rodas tāds iespējas, ka tuvojas pasaules gals ka šeit runa par uh, kaut kādu pasaules čempionātu, nevis parlamentu debatēm. Bet, nu, uh, es nepiekrītu 11. un 13. pāntām, bet mums eh, ir eh, pagājuši divi gadi ļoti eh, nopietnās sarunās, un tas nav, protams, pamats atbild, atbalstīt šo uh, Eh, rezultātu. Mana grupa balsos pret, bet mēs esam palaiduši garām iespēju modernizēt eh, autortiesības, eh, atbalstot mazos vidējos uzņēmums inovācijas, bet mūsu priekšā ir kaut kas tāds, kas ievieš cenzūru internetā, apgrūtina jaundibinātu uzņēmumu attīstību un arī uh, traucē sociālo tīklu attīstību. Ir ļoti daudz konkrētu ja, uh, piemēru, ko varētu minēt, bet pie, tam pietrūks laika. Ja kolēģi balsos par šo priekšlikumu, tad mēs iecirtīsim pliķi sejā visiem tiem pilsoņiem, kas sūtīja mums ēpastus un protestēja ielās. Un tas tikai izskaidro, kādēļ ar vien pieauga skeptiska, eiroskeptiska attieksme daudzās valstīs, un tā nedrīkst turpināties, mums jāmaina savā attieksme. Paldies, tagad vārds Arnot kungam divas minūtes. Mēs redzam, ka šajās debatēs eh, aktīvi darbojas lobby no abām pusēm. No vienas puses ierindas cilvēki, kur ir nobežījušies eh, par iespējām nākotnē izmantot internetu, no otras puses uh, Um, tie ir lieli uzņēmumi, bet es nedomāju, ka radošā nozare viennozīmīgi atbalsta šo likumdošanu, bet lielākie un ietekmīgākie lobby ir lielie koncerni, bet es esmu vairāk noraizējies par um, cilvēku, li, parasto lietotāju interešu aizsardzību. Mums ir vajadzīgs līdzsvars no vienas puses aizsargājot licencēto radošo materiālu un no otras puses pilsoņu uh, tiesības uh, īstenot un realizēt savas ikdienas vajadzības, bet nu, uh, mēs redzam, ka 13. pāns šādu līdzsvaru nenodrošina. Tas ir nelikumīgs, jo praksē uh, tehnoloģiju kompānijas eh, uzskatīs jau iepriekš eh, lietotājus eh, par vainīgiem un tiesību pārkāpējiem, ja netiks pierādīts pretējais. Patreizējā likumdošana uzspiež vienotu modeli dažādām platformām visās dalībvalstīs, neņemot vērā atšķirības. Un līdz ar to juridiskais saturs tieks, tiks jau tāds, kā tāds uzskatīts par nelikumīgi. Uh, Daudz cilvēki eh, redz, eh, ka eh, Britu viedoklis ir būtiski mainījies par Eiropas Savienību. Un kā var sanākt, ka cilvēki 2016. gadā nobalsoja par izstāšanos, bet tagad viņi saka, ka palikt un tikai tāpēc, ka tiek pieņemta šāda likumdošana. Vai tiešām tas tā ir? Tā ir slikta likumdošana. Tas ir klasisks piemērs izmisīgam solim. Uh, pilnvaru termiņa beigās. Uh, šim parlamentu sasaukumam ir tikai dažas nedēļas vēl, lai pabeigtu savus darbiņus līdz nākamajām vēlēšanām, un mēs redzam, ka šie soļi ir nepārdomāti. Lūdzu, uzklausiet savus vēlētājus un neno, ne, nostatiet šo parlamentu pret Eiropas Savienības tautu, pret Eir, apvienotās karalists vēlētājiem. Paldies! Zdrojevska kungam ir zilās kartīts jautājums, vai jūs akceptēsiet to ar notkungs? Zdrojevska kungs, 30 sekundes. Es eh, gribu teikt, eh, ka, ja runājam par lobbystiem, tad mums vajag izšķirt starp šiem lobbyiem. Un vēlos pasvītrot, ka tās grupas, kas cīnās par tiesībām uz savu atalgojumu, nevar saukt par lobbyiem. Uh, Un man ir jautājums jums, kungs, vai jūs redzat šo atšķirību starp lobbyjiem, kuri cīnās par savu mm, peļņas palielināšanu, un tiem, kuri vienkārši cīnās par to, lai viņiem tiktu samaksāts par to, ko viņi ir izdarījuši? Arnot kungs. Man nav problēma ar tiem cilvēkiem, kuri cenšas nopelnīt eh, naudu izdzīvošanai, bet uh, Man arī nav problēma ar to, ka e, sabiedrība pauž savu viedokli, bet es redzu, ka atkal un atkal uz mums spiedienu izdara nozare, industrija, nevis radošie cilvēki. Tas, ko es dzirdu no radošiem cilvēkiem savā vēlēšana apgabalā, ir tas, ka esošais regulējums ir nepietiekams, un tajā pat laikā sabiedrība ir noraizējusies, eh, kā 11. un 13. pāns ietekmēs viņu ikdienas dzīvi. Paldies tālāk, Butonē kundze. Paldies! Šodien mēs izsakāmies par eh, autortiesību direktīvu. Šis ir vēsturisks brīdis radošajām industrijām. Eiropā melnā diena kultūras industrijai. Šeit eh, runa ir par trīs gadu uh, darbu, un direktīvas saturs neatbilst viltus ziņām, manipulācijām, ko organizē silikonielais uh, multinacionālās kompānijas. Nē, tekstā ir līdzsvērs starp radošo industriju interesēm un lietotāju interesēm. Lietotājiem būs uh, vairāk tiesību, īpaši iepratniem tiešsaistes platformām, kas bieži vien uh, uh, atceļ vai, pareizāk sakot, dzēš legālu saturu. Arī autoriem ir tiesības uz vienlīdzīgu atlīdzību no šīm platformām, kas kļūst bagātas uz viņu rēķina. Malro sacīja, ka kultūra netiek nodota, bet tiek no jauna izkarota. Un šodien tas ir ļoti aktuāli. Es esmu ar ēnu referente šim direktīvam, saku jā kultūrai un mākslinieku autortiesībām. Paldies! Funtoļkungs, lūdzu, minūti. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλές εταιρείες που... Paldies. Kamēr mēs runājam, ļoti daudz kompānijas tiešsaistē, īpaši socmēdījos, piemēro cenzūru, ņemot vērā platformu īpašnieku vēlmes, vai mēs leģitimizējam šīs, šos privātos uzņēmumus, ierobežot mūsu brīvības. Saturu var izmantot, lai arī organizācijas vai cilvēkus izslēgtu, dzēstu no e, tiešsaistes. Nu, piemēram, arī man ir bijusi šāda situācija, arī manas uzrunas plenārs tēdē vairāk kārt ir dzēstas no sociālajiem tīkliem. Tās ir sliktas ziņas brīvībai, šī tad Orvela pasaula Eh, tas nozīmē mazāk brīvības. Šīs vēstures melnā lapas puse, kas atgādina mums PSRS laikus. Mēs balsosim pret šo ziņojumu. Paldies! Rains Kunz, pusotru minūtu. Godātie kolēģi, vairāk nekā divar pusgadus mēs eh, parlamentā esam veduši sarunas ar dalību valstīm par kompromisu, lai uh, regulētu internetā šo jomu un lai uh, lielu uzņēmumu uzņemtos atbildību. Un tie, kas atbal, uh, ir jāatbalsta autortiesības un jāiz aizstāv uh, radošo personību intereses. Mēs nevaram pieļaut, ka šie cilvēki zaudē ienākumus, ka, uh, ja mēs cīnāmies par minimālo algu, mēs nevaram pieļaut situāciju, ka kapitalistiskie koncerni izmanto radošās personības. Un runa ir par satura licencēšanu un ir vienkāršot šī procentūra 17. pantā un citās, citos pantos tas ir atrunāts, tāpat ir uh, Eh, runa arī par nekomerciālām platformām, kam ir paredzēti izņēmumi, piemēram, eBay un eh, Wikipēdija praktiski ir izņemti no darbības jomas, tāpat vienmēr ir nodrošināta pasākumu eh, samērība. Mēs padarām internetu taisnīgāku un platformas līdz šim nosmeļ krējumu šai jomai jomā mēs jāpieliek punkts šim mežonīgam kapitālismam, kas šobrīd valda internetā. Rozjēras kundzei vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šī direktīva ir divā pusgadus. Uh, Eh, darba rezultāts. Eh, mākslinieki, eh, zinātnieki, redaktori, arī patērētāji ir šo pasākumu uzmanības centrā. To tāpat gaida arī tātad patērētāji, jo šeit tiek nodrošināta juridiskā noteiktība pret platformu patvaļību un tiek nodrošināta suverenitāte pret šiem milzīgiem uzņēmumiem, kuri tagad uh, aplaupa mūs uh, attiecībā uz mūsu datiem un tāpat iedzīvojas uz mākslinieku radošo personību rēķina ka, darb, par katru darbu ir jāmaksā alga, un mēs tāpat nedrīkstam pieļaut to, ka tiek pārkāpti caurskatāmības noteikumi, mēs nedrīkstam pieļaut šos draudus, kas mums ir izteikti, uh, un es ceru, ka šīs uh, dienas balsojums uh, ļaus mums spērt soli cīņā pret mežonīgo kapitālismu internetā. Paldies, Lotovska kungam vārds. Priekš, priekšsēdētājs Konce. Jāsaka, ka mēs eh, redzam eh, šeit eh, diskusijas par to, kas ir, un tā ir kvintesence par to, kas ir šajā direktīvā, bet galvenā direktīvas problēma ir uh, tas, kā tā tiks interpretēta un uh, kāds ir tas galvenais kodols. Bet šī direktīva ir pilna ar neskaidriem terminiem, neskaidrām direktīvām. Un preses izdevējiem tas nozīmē, ka publiskās debet, debatas tiks ierobežotas un tirgū paliks tikai lielie un ietekmīgie. Un viņi uh, sadalīs savā pusē, sa, savā starpā pēļņu un viņi uzturēs informācijas monopolu. Uh, Tādēļ es aicinu noraidīt šo direktīvu. Paldies! Mr. Gould, for one minute, please. Sir. Ja man sāk. <clears throat> Rodas kungam vārds. Paldies, ir neticami, ka mēs dzirdam to, ko mēs dzirdam šodien, it īpaši no kreisā spārna puses, viņi aizstāv šos tehnoloģiskos gigantus, kas pat nemaksā nodokļus. Es gribētu izkliedēt nepatiesu informāciju, kas ir izskanējušai debatēs. Šeit nav runa par nodokļiem, nav runas par augšup ielādes filtriem un nav runa par pa, eh, atsevišķu pilsoņu tiesību ievērošanu gluži pretēji. Uh, mūsu pozīcijas attiecībās ar platformām uh, tiek nostiprinātas. Šobrīd Google un Facebook nodarbina vāji izglītotus darbiniekus, kas izlēma par to, vai mūsu saturs ir atbilstošs vai nē, bet autoriem nav nekādu tiesību ietekmēt savu uh, radošā satura nozīmi vai ietekmi un uh, ja mēs neko nedarīsim, tad mēs kļūsim nabagāk gan garīgā, gan arī materiālā ziņā. Tripels kundze vārds. Kolēģi, mēs vēlamies brīvu, taisnīgu internetu. Mēs vēlamies atbildību, bet mēs nevēlamies cenzūru. Cenzūra ir Ķīnā, bet tur nav nodrošināts autortiesības. Uh, Runa ir par licencēšanu. Viss licencētais netiek filtrēts, tā kā ieguvēji ir visi. Uh, platformām beidzot jāuzņemas atbildība, un autori un žurnālisti ir pelnījuši atbilstošu atlīdzību. Ir runa par tiesiskumu brīvā internetā, to mēs visi vēlamies. Mums ir jāparādz noteikumi platformu kapitālismam, tiem ir jāmaksā, platformām jāmaksā nodokļi, jāuzņemas atbildība par satura izplatīšanu Un šeit nav runa par pārmērīgu regulējumu, ir runa vienkārši par taisnīgiem noteikumiem un autori ir mazākuma grupa mūsu sabiedrībā, viņiem jānodrošina aizsardzība, un šī direktīva ir vērsta uz taisnīgumu atjaunošanu internetā. Paldies! Uh, Mihēls kundzei vārds. Eiropas harmonizācija autortiesību ziņā būtu apsveicama, bet tas, kas tiek piedāvāts, nav pietiekami uh, liels solis uz priekšu. Tiek runāts, ka radošās personības tiek aizstāvēts, bet 5 miljoni cilvēku, to skaitā arī radošas personības, ir parakstījušās pret to, ka mašīnas izlems par pamatiesībām, jo tad vairs nav uh, nodrošināta tiesiska valsts mazākie pakalpojumu sniedzēji nevar ar visu pasauli vest sarunas par licencēm platforma, regulējums izskatās citādāk, digitālais nodoklis, ētiski uh, algoritmi, cīņa pret uh, karteļiem. Un mums ir jārod labāki risinājumi. Mums ir runa par brīvu saziņu 21. gadsimtā, analogā un digitālā veidā. Batenkungam vārds. Neviens nav pret uh, taisnīgu un godīgu autoru tiesību aizsardzību, bet šī direktīva ir vērsta uz to, lai aizsargātu multinacionālo korporāciju intereses un peļņu. Uh, tā arī paredz kontrolēt uh, vārda brīvību. Un tā nepiekrīt nec mēdīji, nec politiskās struktūras. Un balsis, uh, kas ir pret, jau tiek uh, svītrots no uh, platformām. Parlamenta deputāti no UKIP aicināja izmantot um, spēkā esošo parlamentu balsošanas kārtību, lai balsot pret šo direktīvu. Balsotājiem vajadzētu ievērot kuri parlamenta deputāti un partijas balsoja par šo direktīvu un, balso, eh, un vēlētājiem 23. maijā vajadzētu parādīt savu nostāju šajā sakarā. Mēs redzām, ka Eiropas eh, institūcijas vēlas apspiest brīvās eh, izteiksmes brīvību, un es domāju, tiem deputātiem, kuri balso par šo direktīvu, būtu jāzaudē sava vieta Eiropas parlamentā. Paldies, Sašviešu kungs! Internets ir eh, kļuvis eh, par eh, Eh, tādu, kāds tas ir, pateicoties tam, ka tas netika regulēts. Un internets ir piemērs tam, kā varētu attīstīties pasaule, eh, ja eh, tā netiktu regulēta ar šo smago likumdošanu, netiktu apspiesta ar nodokļiem un tā tālāk. Un es domāju, tas ir pierādījums tam, ka visas šīs direktīvas, regulas ir kaitīgas un nevienam nevajadzīgas, un ka daudz labāk varētu attīstīties bez šāda regulējuma. Tas ir kā internets internets tagad. Ja, te mēs runājam par ambicioziem uh, plāniem, signāliem sabiedrībai, bet es domāju, ja tā viss nebūtu, mēs dzīvotu labāk un vienkāršāk. Tādēļ mēs Nedri, nevēlamies, lai jūs ieliktu kāju durvīs eh, šeit. Mums nav vajadzīgas jūsu regulas, mums nav vajadzīgas jūsu ķepas uz interneta. Mēs eh, gribam, lai mēs varētu dzīvot bez jūsu regulējuma. Paldies! Un tagad lūdzu Digarandes Paskualkungs uz vienu minūti. ETP vārdā. Paldies! Priekšētāji, dāmas kungi, deputāti 13. pāntā tiek atrunāta platformu atbildība gadījumā, ja tiek pārkāpta autortiesības ne vairāk, ne mazāk. Autortiesību neskaitāmie pārkāpumi, ko īsteno internets un kas arī ļauj lietotājiem izmantot un arī publicēt savus saturus, proti tas ir kāda īpašums, un tad jāpasaka skaidras lietas. Autortiesības ir īpašuma tiesības, tāpat kā jebkuras citas īpašuma tiesības vai materiāls vai nē. Lai lā, mākslinieki varētu dzīvot no saviem darbiem, tie ir jāaizsargā, un tā vietā, lai var, um, katru autoru padarīt par atbildīgu, par šo saturu platformas būs atbildīgas, un viņi saņems arī ienākums no šī satura, pateicoties reklāmai un tam iz, datu izmantošanai. Platformai jāiegādājas licences, lai netiktu publicēt satura bez īpašam turētāja atļaujas. Uh, Mēs tādējādi atbildām arī uz mērķi mazināt dažādus trūkumus, kas ir uh, digitālajā vidē. Es uzskatu, ka tas mums ir jāatbalsta. Paldies! For one minute, Mr. Volkan. Volkan kungam viena minūte. Godātā priekšstādātāja, paldies! Tikai Google ir pret šo reformu. Uh, um, saka direktīvas projekta aizstāvi. Nē, tā tas nav. Arī ANO īpašais ziņotājs par cilvēku tiesībām, daudzas radošas personības, Vācijas datu sargs uh, šeit uh, patiesība ir tā, ka šajās debatēs runa ne tikai par autortiesībām, bet par demokrātiju. Pieci miljoni cilvēku ir parakstījuši lūgumrakstu un komisija viņus nosauc par pūli. Tātad visi tie, kas ir pret šo reformu, tiek nosaukti par datoru robotiem un uh, Tāpat tiek arī apgalvots, ka viņi saņemot 45 eiro par piedalīšanos demonstrācijā. Ir jāuzklausa Eiropiešu viedoklis un protesti pret to, ka tagad pazīstamais internets tiks sagrauts. Mums ir jābalso pret 13. pantu. Valkenkungs, jums ir Eh, zilās kārtīts jautājums no Rātkas kunga. Lūdzu. Eh, godātais kolēģi, jā, tu uzskaitīji visus tos, kas ir pret reformu eh, līdztekus Googlam un arī Vācijas Uh, SPD uh, partijas uh, tieslietu ministre arī ir pret viņa gan padomē balsoja par šo priekšlikumu, bet tagad ir paziņojis, ka neatbalsta. Jā, Denis, man ir gods tev palīdzēt Vācijas tieslietu ministre pre, ir pret, kaut gan kanclere Merkele ir noslēgusi vienošanos ar Franciju par šo jautājumu, un galvenais ir šis datu filtrs. Tagad vārds Lūks kungam. Priekšsēdētāji godātie deputāti ir pārsteidzoši par to, eh, kas šeit notiek. Šeit ir eh, dažādi apgalvojumi par dažādiem maiņas darījumiem, datu filtru un uh, Nord Stream, uh, kas tiek uh, apmainīti šīs direktīvas sakarā, bet šeit ir runa nevis par filtru, bet gan par autoru tiesību aizsardzību. Un, ja, uh, Eh, kāds apgalvo, ka šajā mm, priekšlikumā nav runa par filtru, tad tas neatbilst patiesībai, jo ir teikts, ka katrai platformai ir jāpārbauda eh, saturs, kas tiek augšup ielādēts, vai ir respektēts autortiesības vai nē. Tā kā šis filtrs tur ir iestrādāts. Un tas patiesībā ir arī ir pret mazajiem uh, uh jaunajiem māksliniekiem, kam nav uh, iespējas nodrošināt savu tiesību aizsardzību līdz šim, un tādēļ mums ir jāsvītro šis 13. pants. Toms Kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gudātie kolēģi, tas, ka divi ar pus gadus vajadzēja strādāt pie šīs direktīvas, diemžēl šo direktīvu nepadara labāku. Šīs direktīvas ietekme uz cilvēku tiesībām vienkārši ir iznīcinoša, kā uz to norādījis arī NVO, akadēmijas un arī um, īpašie ziņotāji vārdbrīvības jomā, runājot arī par universālo cilvēku tiesību deklarāciju, kur skaidri pateikts, ka katram ir tiesības. Uh, ir apmainīties ar informāciju, sniegt savas idejas, jebkurā mēdījā neatkarīgi no robežām, un 11. pants to pārkāps. Ir skaidrs tas, ka autoru tiesības ir jāaizsargā, taču autoru tiesības īpašumu turēt, autoru un īpašumu turētāji nav viens un tas pats. Šis priekšlikums nav līdzsvarots. Mēs mazas grupas intereses nostādām lielākas grupas interesu. Um, Tātad pārāks par lielo grupu interesēm. 11. un 13. pāns ir jāpieņem esošajā versijā, vai arī eh, no, jānoraida šie pānti. Tie ir jānoraida, jo eh, tie pārkāps mūsu pamatiesības. Paldies, un tagad Andersona kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu runāt par smieklīgo sazvērestības teoriju, par ko runā korporatīvie lobby, tie, kuri vēlas brīvu, atvērtu internetu, ka mums ir maksāts, ka Google un Facebook mūs ir uzspiecis, nu tas vienkārši šausminoši. Mēs cīnāmies pret uh, internetu ļaunprātīgu izmantošanu, mēs cīnāmies par cilvēku privātumu. Uh, Mēs cīnāmies pret monopolu tendencēm. Es gribētu skart Google, Facebook, tur, kur viņiem sāp, lai viņi maksā nodokļus, lai vi... mēs gribam cīnīties par digitālo nodokli, iestāties par spēcīgu privātuma regulējumu, lai mēs uzņēmtos pilnīgu atbildību par to, ko šeit darām lai viņi uzņemtos šo uzņēmumu, eh, šo atbildību, bet šī nav pareizā lieta, kā to darīt. Es neusticos Google un Facebook. Es ticu visiem ekspertiem, kas saka, ka 11. un 13. pānti ir slikti internetam un ka tie radīs tikai gaidējumu. Paldies! Un tagad Liera kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir laiks pieņemt likumus, lai, uz, lai piespiestu Ziemeļa Amerikas multinacionālām kompānijām uh, uh, atdot autoriem viņu patieso vērtību un. Uh, Mēs saprotam, jā, uh, kā digitālajām kompānijām ir milzīgā apetīte, kā to atgādināja arī Kāvada kungs. Uh, 536 miljārdi eiro ir mūsu digitālās ekonomikas vērtība.